Mes chers collègues, bonjour. Allez, nous... Šodien ir tulku protestu 35. 35. diena. Protestējam pret parlamentu administrācijas vienpusējo soli, ieviešot neizsvērts un netaisnas darba apstākļus tulkiem. Paldies par sapratni. Interprète, merci pour votre travail. Priekšsādātājs veids tūkus, paldies par uh, jūsu darbu Prieks, ka esat klāt. Eh, daudzveidība, vienotība daudzveidībā. Un tagad dodu jums vārdu uzklausīt jūsu vēstījumu. Lūdzu, jums vārds. Dāmas un kungi, tūki. Tātad vēlreiz tulku kabiņas paziņojums. Šodien ir tulku protestu 35. diena protestēm pret parlamenta administrācijas vienpusējo soli, ieviešot neizsvērts un netaisnas darba apstākļus tulkiem. Paldies par sapratni! On n'entend pas votre message. Mēs nedzirdam jūsu vēstījumu. Hmm. Jā. Allez. La France, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Francija, vai jūs esat gatavi? Lūdzu, jums vārds. Merci beaucoup. Paldies par jūsu teikto. Sorry, was... Francijas kabīnes kolēģi, es jūs nedzirdēju uzreiz. Jā, tagad es jūs dzirdu. Labdien! Labi, tad sāksim. Darbkārtības pieņemšana, ja iebildumu nav, tad darbkārtības pie, eh, kārtība var tikt pieņemta. Iebildumu nav, labi. Tātad protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 7. jūnijā un arī 20. un 21. jūnijā, tos varam apstiprināt, ja nav iebildumu, nevienam iebildumu nav. Tad priekšsētātais paziņojumi. Dargie kolēģi, jūs tāpat kā es zināt, ka plenārsēdē tika noraidīti trīs eh, priekšlikumi par mobilitātes paketi. Jūsu informācija mēs diskutēsim tūlīt koordinātoru sanāksmē šodien par to. Un uzreiz ķersimies klāt pirmajam punktam, kas ir 2019. gada uh, finanšu gada vispārējais budžets, kur mūsu referents ir Teličkas kungs. Lūdzu, dod jums vārdu, un pēc tam būs vārds uh, pārējiem, lai izteiktos debatēs. Paldies, priekšsādātāji! Labdien, kolēģi! Man nav pārāk jāiedziļinās detaļās, jo, manuprāt, eh, mums šeit eh, viedoklis ir diezgan līdzīgs. Komisijas piedāvātais budžets eh, ir tāds kā stabils, un problēmas radīsies tad, kad mēs vedīsim sarunas ar padomi. Manuprāt, nav daudz jāatgādina, ko TRAN komiteja Eh, tātad, ko nozīmē Trump komitejai budžeta stabilitāte un kāds ir minimums, ko mēs varam sagaidīt. Tikai pavisam īsi ļaujiet man atgādināt pamatpunktus, par kuriem ir jāpadomā. FC ir samazinājumi pirmkārt, otrkārt, finanšu programmas eh, tuvojas noslēgumam, treškārt, investoriem ir vajadzīga stabilitāte prioritātēm, kas tiek uh, finansētas ar Eiropas Savienības finansējumu. ERA, EASA, EMSA aģentūras eh, arī redz, ka to mm, mandāts ir pagarināts, eh, paplašināts um, pēdējos gados, un tāpēc ir vajadzīgi arī resursi, lai uh, varētu nodrošināt darba nepārtrauktību. Un uh, mēs lielā mērā esam atkarīgi no aģentūrām likumdošanas ieviešanā. Ja Un uh, kopīgie projekti kā Cēzar un citi klimata mērķi, tur mēs nedrīkstam ielaisties kompromisos. Un visbeidzot, uh, Galileo vēl e, gaidām, kad uh, šie astoņi satelīti būs pilnībā darboties spējīgi. Es kā referents varu teikt, ka budžeta stabilitāte ir uh, minimums, par ko varam vienoties Ja ir šie elementi, cerams, ka mēs par to varēsim vienoties, un tomēr es domāju, ka ir arī divi svarīgi punkti, kuros, cerams, būsim viensprātis. Tie ir citi aspekti, kas ir saistīti ar transporta budžetu, un es gribētu uzsvērt, paturot prātā to, ka 2019. gads ir pēdējais mandāta budžeta gads, un patiesībā Eh, tas tiks ieviests jau pirms Eiropas vēlēšanām. Pirmais ir pilotprojekta jautājums un sagatavošanās pasākumu jautājums. Pēdējo reizi mūsu mandātā, mūsu sasaukumā mums ir iespēja sniegt zināmu finanšu atbalstu projektiem, kuri, manuprāt, eh, būtu uh, tieši jāpiesaista mūsu politiskajām prioritātēm un likumdošanas jautājumiem, pie kuriem šobrīd strādājam. Tātad es to uzskatu arī par parametru, jeb kritēriju, pēc kura vērtēt un ko ņemt vērā, izvēloties uh, projektus un pasākumus, kurus iesniegsim budžeta komitejai. Gribētu arī pateikt, ka no mūsu puses es vismaz piedāvāju un es aicinu jūs eh, mani atbalstīt dažādos veidos, eh, lai izdarītu spiedienus komisiju, runājot par eh, šī projektu ieviešanas atspoguļošanu. Un otrs aspekts, ko gribētu uzsvērt, ir, zināmā mērā, arī saistīts ar iepriekšējo uh, Uh, un tas ir uh, pasažieru tiesību budžeta pozīcijas jautājums. Mēs šeit nerunājam par būtisku naudas apjomu, patiesībā uh, varētu pat teikt, salīdzinot ar citiem, citām pozīcijām, ka šī budžeta pozīcija ir tāda neliela, bet joprojām ir izaicinājums. Eiropas politikās kā tādās un transportā jau noteikti laikā, kad ir viltus eh, ziņas un eh, dezinformācija, cilvēki joprojām tomēr pārāk maz zina par to, kādas ir viņu tiesības. Un, eh, manuprāt, lielāka apzināšanās cilvēku vidū varētu situāciju uzlabot. Un pētījumi arī rāda, ka uh, ir liels eh, rops cilvēku zināšanās par šiem jautājumiem, un mēs noteikti varētu darīt vairāk un eh, apsvērt, eh, kā labāk stāstīt, informēt par pasažieru tiesībām. Es domāju, ka mans atzinums ir ļoti skaidrs, par to esam daudz diskutējuši iepriekš. Arī referents bija mūsu komitejā un Es domāju, ka transporta vajadzības ir labi atspoguļotas. Es gribētu tātad eh, strādāt pie šiem jautājumiem, ko minēju, un ceru, ka parlaments varēs svest labas sarunas ar padomu. Paldies! Paldies, Telīčkas kungs, par šo ļoti pedagoģisko un skaidro prezentāciju. Tagad debatas. Salīnī kungs, lūdzu jums vārds. Paldies! Mūsu atzinumā, tātad mēs kā mūsu grupa un es personīgi, un arī Tališkas kungs kā referents, tātad pilnībā atbilst viņa teiktais mūsu vīzijai attiecībā uz prioritātēm šajā budžetā un šajā te daļā, kas ir atvēlēt, atvēlēta transportam, jo īpaši, kas attiecas uz transporta politikas nozīmi, uh, un ietekmi uz uh, Eiropas Savienības konkurētspēju un kohēziju. Un es domāju, ka referenta teiktais uh, uh, ir pilnībā atbalstāms. Otrakārt par pilotu projektiem. To es gribētu sadalīt uh, četrās lielās daļās. Pirmkārt, Eiropas Savienošanas instruments un nepieciešamība atvēlēt eh, resursus šai programmai, kas ir tik svarīga, un to arī apliecina dokumenti. Mēs nevēlamies tikt iespiest stūrī, mēs vēlamies arī turpmāk eh, labi finansēt šo programmu par aģentūrām. Mēs esam vienisprātis attiecībā uz minētajām aģentūrām, jo budžets ir jāatvēl atbilstoši to nozīmīgumam. Un trešais punkts eh, ir pareizi eh, minēt Galileo un tā strateģisko nozīmi, un arī EGNOS. Es esmu referents par eh, kosmosu savā grupā, un es pilnībā piekrītu tam, ko kolēģis teica. Un šis te ceturtais, ceturtais sektors ir pētniecība un inovācijas. Tas arī ir jāuzsver ar tīrajām debesīm un Cēzaru. Par pilotu projektiem vienīgā lieta, ko gribētu piebilst, ir tas, ka mēs esam rūpīgi izvērtējuši komisijas veiktos uh, novērtējumus, un mēs arī vēlamies uh, paši uh, veikt izvērtējumu šiem te pilotu projektiem, kā Eiropas parlaments. Tātad šie te novērtējumi A, B un tā tālāk, ko ir eh, izstrādājusi komisija, to mēs varam atbalstīt, bet mēs vēlamies arī, kā Eiropas parlaments, paraudzīties uz šiem te eh, pilotu projektiem. Tātad, kā jau es teicu, manuprāt, mēs ejam pareizajā virzienā. Paldies! Merci beaucoup, monsieur! Liels paldies, Salīnī kungs! Roberts Zīle vēl nav ieradies. Vandālēna kungs, jūs aizstājat Zīles kungu? Nē, labi. Izabela de Monte, to aizstājat jūs. Viņu aizstājat jūs, Ertug kungs. Jā, paldies, priekšsādātāji. Man jāatvainojas eh, Demons kundzes vietā. Viņa ir ceļā uz Briseli. Uh, droši vien šobrīd gaisā, un man ir jāprezentē viņas pozīcija par šo te budžeta projektu, budžeta dokumentu. Vispirms gribētu pateikties Taliečkas kungam, referentam. Viņš ir labi pastrādājis pie šī sarežģītā jautājuma. Eiropas transporta politika ir izšķirīgi svarīga politika globālajai konkurētspējai un arī Eiropas Savienības sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un tāpēc šai politikai ir vajadzīgs ambiciozs budžets kas var uh, labi īstenot programmas, kas tiek īstenots Eiropas Savienībā. Mēs runājam par infrastruktūras uh, projektiem, kur ir vajadzīgi milzīgi resursi, un apropriācijām ir vajadzīga perfekta plānošana, jo īpaši ilgtermiņā. Un tāpēc ir izšķirīgi svarīgi izvairīties no uh, samazinājumiem, kas tika piemēroti pēdējos gados, lai virzītu uz priekšu FC programmu. Īpaši augstu novērtēju uh, komisijas priekšlikumu palielināt uh, um, apropriācijas un maksājumus uh, SEF, uh, bet šis uh, pieaugums nav piemēro, pie, piemērojams, tātad piemērots, ja ņemam vērā, ka pirms tam bija sa, samazinājumi. Un vajadzētu noslēgt vismaz TNT kodotīkla um, projektus un uh, Diemžēl mēs uh, konstatējam, ka no komisijas puses nav pietiekami liela interese par turismu sektoru. Tā ir trešā lielākā nozara Eiropas Savienībā un ir pelnījusi vairāk atbalsta. Ir vajadzīgs arī at, vajadzīga atsevišķa budžeta pozīcija, kas ļaut labāk izvērtēt komisijas darbību. Paldies par uzmanību. Merci beaucoup, monsieur. Lielas paldies, Ertuga kungs. Delundes kungs, lūdzu jums vārds. Uh, thank you. Paldies. Eiropas Savienības transporta politika ir izšķirīgi svarīga, lai uh, veidotu uh, ekonomisko un vidus ilgtspējību, un tāpēc ir jādod prioritāti līdzfinansētiem projektiem, kas uh, paplašina uh, visu Eiropas transporta tīklu ilgspējīgā veidā. Mēs gribētu uzsvērt arī to, cik svarīgi ir turpināt sniegt līdzfinansējumu dzelzceļa infrastruktūrai un arī um, jāatbalsta tas, ka mēs vēlamies pāriet uz ilgspējīgākiem transporta veidiem. Paldies! Paldies, Delondas kungs! Kilonens kundze, jūs runāsiet Lopes kundzes vārdā, nē? Andersens kundze, lūdzu jums vārds. Es tikai gribēju atbalstīt pie šī dokumenta paveikto darbu, un es pilnībā atbalstu Telīčkas kungu, jo īpaši attiecībā uz uh, pasažieru tiesībām un informētību, un Eiropas revizijas palāta to pagājuši gadu apliecināja, ka joprojām ir šis zināšana rops. Un ko mēs visi kopīgi varam darīt, kā Eiropas Savienība, um, ir jādara kaut kas, un uh, tikai trešdaļa cilvēku Eiropā apzinās, kāds ir pasažieru tiesību ietvers Eiropas Savienībā. To ir uh, būtiski atzīmēt, un uh, pasažieru tiesību priekšlikumā ir labi, ka uh, Un mēs runājam par ES eh, vienotu sūdzību formulāru, jeb ja veidlapu. Un tas ir arī labs priekšlikums, ko atbalstīt. Paldies! Došu jums atkal vārdu, Talēčkas kungs. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Daudz nekas nav sakāms, bet eh, ļaujiet man uzsvērt eh, pāris punktus, kas izriet no debatēm. Uh, Salienī kungs runāja par konkurētspēju un kohēziju, un uh, tiem vajadzētu būt tiem diviem galvenajiem mērķiem. Es viņam pilnībā piekrītu. Un man patīk uh, tas, ko Salīnī kungs teica attiecībā uz pilotprojektu novērtējumu. Es viņam pilnībā piekrītu, ka mums vajadzētu respektēt uh, zināšanas. Uh, Eh, kas ir komisijas dienestiem, un viņi ir izvērtējuši šos projektus, bet mums ir arī savi viedokļi, eh, jo ir bijis tā, ka kāds piedāvā eh, projektu, un tas nesaņēma atbalstu, un pēc tam mēs redzam to kā prioritāro projektu komisijai. Tātad uh, Tas ir tas, kas mums ir jāapskata, un trešais vadošais princips kā tāds būtu, kā tādam būtu jābūt atbalstīt politikas prioritātes, kas mums ir bijuši šajā sāsākumā, bet uh, uzklausot kolēģus, es redzu, ka um, mums ir vairāk kohēzijas nekā konkurences, un to es arī augstu novērtēju. Paldies! Merci, monsieur! Paldies, Teličkas kungs! Es jums devu vārdu, jo man eh, gribējās atkal uzklausīt jūs eh, šo te eh, pedagoģisko aspektu, bet es aizmirsu komisiju, redzat, cik jūs man esat svarīgs, Talīčkas kungs. Tagad dosim vārdu Antai Montaņu. Lūdzu, jums vārds. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze, referenta kungs. Vienkārši mēģināšu sniegt dažus papildus elementus jautājumiem, kas tika pacelti. Jā, patiešām mums ir uh, nepieciešams budžets, kas uh, uh, pieaug, tā tas arī ir nākamgad, kā Erto kungs to uzsvēra. Lai jūs informētu, gribētu teikt, ka komisijas piedāvātais budžets balstās uz analīzi, kas tiek veikta ik gadu arī NEA un kas ņem vērā visus jau subsīdiju parakstītos līgumus. Tātad tas ir tāds pamatīgs apjoms, un jebkādi uh, samazinājumi radīs problēmas saņēmējiem. Tātad komisija tiešām um, atvērtām rokām uh, atbalsta jūsu atbalstu šiem te uh, piedāvātajiem paaugstinājumiem. Un Šogad arī mēs varējām pilnībā izmantot SEF. Mēs atgūstam iepriekšējo gadu um, kavēšanos. Šobrīd uh, vienīgā lieta, ko varētu nākamgad uh, vēl paredzēt, ir uh, tātad uh, atgūšanas līdzekļu programma. Tagad ir apmēram 80 miljoni bet raudzīsimies, kā šis, eh, šī summa attīstīsies, kā darbs turpināsies nākamgad, un komisija šobrīd arī apspriež ar EIB eh, jautājumu par to, vai nevarētu izsludināt eh, finanšu instrumentu izsoli SEF. Tātad jūs redzat, kad būs papildus elementi, mēs varam nākt pie jums tos prezentēt, varbūt rudenī, bet vēl divi papildus punkti. Uh, par aģentūru budžetu. Es labi e, saprotu, ka parlaments atbalsta aģentūru budžetu, bet gribēju tikai uzsvērt, ka Eiropas dzelzceļa aģentūra patiesībā um, budžets nesamazinās, tāpēc ka 2019. gads uh, ir uh, tas gads, kad uh, sāks strādāt FIZ. Uh, Um, un uh, tur tiks saņemti šie te ieguldījumi. Tātad subsīdija no Eiropas Savienības nedaudz samazinās, bet uh, to vairāk kā kompensē šie te ieguldījumi, kas nāks no sektora, sākot ar 2019. gadu. Un pēdējais punkts par pilotprojektiem. Es uh, pierakstīju jūsu teikto, bet tagadējā stadijā Komisija ir veikusi savus pirmos novērtējumus. Jūs, protams, saņemsiet galīgos novērtējumus, tad, kad eh, tiks nosūtīta izpildāmības vēsture septembrī, bet šobrīd mēs eh, pieņemam lielāko daļu no tiem projektiem, ko jūs esat piedāvājuši. Paldies, komisija! Paldies, Montaņo kundze! Es atgādinu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts eh, 13. jūlijas 12. un uh, var iesniegt grozījumus divai, divējādi vispirms uh, atzinumam un arī budžeta grozījumus, tā skaitā arī tādus, kas attiecas uz pilotprojektiem un sagatavošanas pasākumiem. Tas tā tad ir pateikts, un tad tagad varam pāriet pie nākamā punkta, kas ir viedokļu apmaiņa ar EIB priekšsādātāju vietnieku Hudaka kungu par transporta finansējumu. Sveiksim viņu šeit. Hudakungs, sveicu uh, mūsu komitejā. Allez-y, prenez place. Lūdzu, apsēdieties. Alors, monsieur Dak. Labi, Hudaka kungs, mums uh, tātad mēs jūs ielūcām, kā Eiropas Investīciju bankas priekšstādātāju vietnieku, lai diskutētu ar jums par bankas aktivitātēm transporta jomā. Es jums uh, gribētu teikt laipni esat lūgts mūsu komisijā. Mēs diskutējam par ļoti aktuāliem jautājumiem, jo visu laiku ir nepieciešamas investīcijas un uh, arī iespējas eh, modernizēt mūsu transporta pakalpojumus, bet arī atvieglot eh, mobilitāti, jo tā ir tieši transporta nozara, kas to atvieglo. Mēs runājam par digitālo revolūciju, par digitalizāciju, par klimata izaicinājumiem, eh, kas prasa, lai mēs veidojam enerģijas pāreju. Un ir arī CFP, uh, Eh, programma, piemēram, eh, starpsavienojumu programma un arī InvestEU fonds. Un eh, šodien mēs tiešām ar nepacietību gaidām, ko investīciju banka gatavojas darīt. Kāds ir jūsu viedoklis par šiem jautājumiem, bet arī kāda veida projektus uh, jūs izvēlēsieties, lai uh, atbildētu uz visiem šiem izaicinājumiem. Paldies, ka esat ieradies un došu jums vārdus desmit minūtēm un pēc tam došu vārdu kolēģiem, lai varētu veidot diskusiju. Lūdzu. Paldies, uh, priekšsādātājs kundze. Members of the Transport Committee. Dāmas un kungi, transporta komitejas locekļi, godātie parlamenta deputāti, paldies par šo iespēju uzstāties jūsu priekšā, pastāstīt nedaudz par EIB eh, e darbu tieši transporta jomā. Jāsaka, ka tā ir eh, ļoti nopietna mūsu darba daļa. Uh, Tas man atgādina to laiku, kad pats biju ekonomikas ministrs un eh, parlamentos mani burtiski cepināja, īstaujāja eh, un eh, vienmēr tas ir ļoti interesants laiks katram politiķim, bet, protams, tas arī nav tas vieglākais. Kā jau teicu, transports Eiropai ir ļoti svarīgs lauciņš, tā ir arī būtiska EIB darba sastāvdaļa. Mēs esam ES banka, mūsu īpašnieki ir 28 dalību valstis. Tieši tādēļ mums ir pilnībā jāizpilda Eiropas Savienības politiskās vadlīnijas un stratēģija. Šogad mēs svinam EIB 60. gads kārtu. Domāju, ka tā ir daļa no ES vēstures, ar kuru varam lepoties. Tā tika izveidota 58. gadā un ir kļūsi par eh, vienu no lielākajām finanšu institūcijām pasaulē. Esam patiešām lepni par šo vēsturi, par paveikto un pagājuši eh, gadu mēs esam finansējuši projekts par apmēram 80 miljardiem eiro un Pasaules bankai tie bija 60 miljārdi pagājuši gadu. Es varētu teikt, ka tas ir tāds nu, ļoti pamatīgs eh, Eiropas mastodons. Sektorā, protams, ir arī savas eh, prioritātes. Eh, mēs aptuveni 30 miljārdus eiro finansējumu piešķiram tieši transporta jomas, projek transporta jomas projektiem un arī dažus projektus ārpus Eiropas Savienības finansējuma aptuveni vienu desmito daļu no mūsu aktivitātēm. Šorīt es, piemēram, vienojos par projektu ar um, Eh, Ukrainas premjerministra vietnieku, lai varētu līdzfinansēt eh, ceļu satiksmes drošības projektu. Un es domāju, tas ir ļoti vērīgi, ja mēs šos Eiropas standartus varam arī uh, iedzīvināt citās valstīs. 30 miljārdi uh, gadā tātad tiek atvēlēti transporta jomai, un tie ir apmēram 70% no mūsu uh, kopīgā aktivitāšu daudzuma. Nauda tiek uh, aizdota, mēs arī sniedzam konsultācijas, tiek piešķirti aizdevumi valstīm tādā oficiālā līmenī, tātad publiskā līmenī. Priekšsēdētājs kundze arī pieminēja uh, Connecting Europe Facility. Mēs tāpat izmantojam uh, tās augto blending funkciju, jeb uh, kombinējam dažādus finanšu instrumentus uh, ar uh, aizdevumiem. Tādā veidā mēs varam arī piesaistīt privātus resursus. Ja runājam par konsultatīvajām aktivitātēm, uh, Ir diezgan daudz uh, mums tādu sadarbības struktūru ar valdībām, ar finanšu struktūrām, ar oficiālām struktūrām. Mēs uh, stāstām, kā veiksmīgāk finansēt dažādus lielapjomu projektus. Ja mēs runājam par transporta infrastruktūru Eiropas Savienībā, viens procents no IKP Eiropā vidēji tika piešķirts transporta nozarei. Pēc finanšu krīzes eh, šis skaitlis ir eh, gājis uz leju. Un galu galā mēs redzam, ka investīciju transporta jomā Eiropā pietrūkst. Connecting Europe instrumenta Eiropas koordinatori ir lēsuši, ka laika posmā no 21. līdz 27. gadam pietruks investīcija apmēram 100 miljārdu eiro apmērā gadā tikai TNT koridoru izbūvēja. Mēs runājot par citiem projektiem, varam pat runāt par 200 miljārdu eiro trūkumu gadā. Šie līdzekļi ir nepieciešami, lai varētu turpināt finansēt infrastruktūru. Tādēļ, protams, EIB ir tādi nopietni pienākumi, uh, ir jāvirza uz priekšu daudzi projekti, bet mēs nerunājam tikai par tādu ierasto transporta infrastruktūru, proti TNT koridoriem. Protams, Eiropā tie ir ārkārtīgi būtiski. Mēs domājam par šo labāko savienojumības elementu Eiropā, bet jādomā arī par cita veida projektiem - videi draudzīgi transporta veidi, um, tā transporta veidi, kas atbilst aprits ekonomikas prasībām un tā tālāk. 2016. gadā kopā ar Eiropas komisiju mēs izveidojām tā saukto zaļāka transporta um, instrumentu, tāpat finansējam arī um, autobusu parkus uh, Francijā. Arī Las Palmas, Spānijā vairākus sabiedriskā transporta projektus esam finansējuši. Un ir arī inovatīvi projekti, piemēram, runājot par augstspriedzes, um, ar augstspriedzi darbināmiem transporta līdzekļiem TNT uh, ko koridoros. Neapšaubām mums ir jāņem vērā arī digitalizācijas prasības un jaunās tehnoloģijas var izmantot, lai radītu vidē draudzīgāku transportu. Ir arī Eiropas strateģisko investīciju fonds, Eiropas investīcija banka ir atbildīga par FC īstenošanu līdz jūlija beigām tiks asignēti līdzekļi FC pirmajai daļai 350 miljārdi eiro papildus investīciju, apkopojot EIB līdzekļus ar ES budžetu. Mēs uzskatām, ka tas patiešām ir panākumiem bagāts piemērs. Ja mēs runājam par šiem investīciju trūkumiem, uh, Mēs tos nevaram sekt tikai ar uh, valsts līdzekļiem. Ir jākombinē dažāda veida resursi, un es domāju, ka EFSI šeit ir ļoti labs piemērs, labs instruments, ko izmantot. Un um, EIB tas noteikti arī ir pievilcīgi. 2020. 2027. gada DFS arī ir ņemtas vērā, protams, transporta prioritātes. Ja jums būs kādi jautājumi, patiesībā mēs par to varam apspriesties. Eiropas strateģisko investīciju fonds, mēs ar to sadarbojoties esam atbalstījuši 59 dažādu transporta projektus. Ir paredzēts, ka pakārtotās investīcijas varētu sasniegt 25 miljardus eiro. Varam teikt, ka liela daļa no EFSI līdzekļiem tiek um, izmantoti tieši transporta infrastruktūras finansēšanai. Kādēļ? Protams, ir jābūt arī um, šim, šai privātā sektora sastāvdaļai. Eiropā ir visai maz projektu tieši transporta jomā, kas tiek finansēti pateicoties PPP jeb um, privāta publiskai partnerībai. To šo potenciālu noteikti vajadzētu izmantot biežāk. Es gribētu pieminēt arī Rīgas transportu uzņēmumu Latvijā, ir uh, labi piemēri Spānijā un arī uh, tāda vidē draudzīgāka kūdniecība. jārunā arī par eh, tā saukto līdzekļu kombinēšanu, eh, finansējot Connecting Europe instrumentu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti veiksmīgs piedāvājums. Tādā veidā ir iespējams piesaistīt vairāk investīciju eh, dažādiem projektiem. Eiropas Investīcija banka sadarbojoties ar MUV ģenerāla direkciju izmanto šo uh, instrumentu sapludināšanu, pie, pies, izmantot gan līdzekļus no EIB, gan arī a, komisijas. Es uzskatu, ka tā mums vajadzētu turpināt strādāt arī nākotnē, lai varētu arī samazināt trūkstošo investīciju plaisu. Es domāju, ka varētu jau tagad beigt savu uzstāšanos, jo daudz svarīgāk būtu iesaistīties tagad jautājumu un atbilžu sesijā. Liels paldies visiem, kas ir ieradušies uz diskusijām. Merci beaucoup! Paldies! Paldies Hudaka kungam! Tagad došu vārdu Vimam Fante Kampam. Lūdzu! Priekšsēdētājs kundze, Hudaka kungs, sveicu arī jūsu kolēģi no Eiropas investīcija bankas. Man ir ne tāds zināmā mērā uh, personisks jautājums, vai jūs esat Van Balkoma kunga sekotājs? Varbūt, ka jūs varat tiešā veidā uz to atbildēt. Good, good question. Ļoti labs jautājums. Van Balekanta kungs bija atbildīgs par transportu. Viņš vairs nav uh, prezidenta vietnieks. Viņš bija valdē, kur ir astoņi locekļi, un mums uh, katram ir uh, savi pienākumi, un ir jāievēl tagad jauns kandidāts no Benelux valstīm. Tāda ir mana atbilde. Paldies! Es gribēju to patiešām noskaidrot, jo Kudaka kungs jau te teica, ka viņš ir ticis cepināts pārnestā nozīmē, bet ja jūs esat, piemēram, uz laiku tikai iemec, iecelts kādā amatā, nu tad mēs negribētu tik nežēlīgi būt pret jums. Man gan ir daži kritiskas dabas jautājumi. Komentārs no zāles bez mikrofona. Investīcijas, EIB investīcijas transporta jomā. Jūs teicāt 17%. Es uzskatu, ka pēdējo gadu laikā šīs summas nav pieaugušas. Vai jūs varat to izskaidrot? Mēs joprojām runājam par 30 miljardiem eiro, un šī summa uh, ir konstanta. Uh, Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums. Šie 30 eh, miljardi no EIB un 25 miljardi no EFSI, vai tas ir 30 plus 25, vai 25 miljardi jau ir ie, iekļauti eh, šajos 30 miljardos, vai kāda ir šī proporcija, jo, protams, 30 plus 25 katrā ziņā ir labāk ceļi, um, iekšējie ūdens ceļi, dzelzceļš. Man šķiet, ka EIB vairs nevajadzētu investēt ceļu uzturēšanā un izbūvē, jo ir taču arī šī ceļa nodevu sistēma. Varbūt, ka jūs varētu tad vairāk līdzekļus atvēlēt citām jomām, piemēram, dzelzceļam un iekšējiem ūdens ceļiem. Tas bija mans trešais jautājums. Ceturtais. Es esmu no Nīderlandes. Nīderlandē bankas noteikti ir eh, konkurētspējīgas ar EIB, un es domāju, ka tās var piedāvāt pat izdevīgākas procentu likmes valdībām nekā Eiropas Investīcija banka. Es zinu, ka situācija nav vienāda visās valstīs. Es domāju, ka piemēram Rumānijā un Bulgārijā tas izskatās pavisam citādāk. Bet kā jūs tiekat galā ar šo konkurenci, ko rada privātās bankas? Mums bija arī diskusijas ar jūsu priekšnieku, un viņš teica, mēs neesam nekāda labdarības banka, mēs arī esam zināmā mērā komerciāla banka. Uh, Bet es patiešām gribu runāt vaļsirdīgi. Ja privāta bankas Nīderlandē var aizdot eh, naudu mm, uz izdevīgākiem noteikumiem nekā IEB, nu tad šķiet, tas nav pārāk loģiski. Jā, ir jau ļoti skaisti, ka jūs katru gadu nopelnāt vairākus miljardus eiro, bet jūs esat Eiropas banka, lai, kas domāta, lai finansētu uh, Eiropas projektus, nevis lai pelnītu naudu. Es saprotu, ka tas izklausās diezgan cīnīs priekšsēdētājs kundze, bet gribēju to uzzināt. Un ja runājam par dažādu instrumentu sapludināšanu, uh, MUF ģenerāldirekcija teica, ka viņi visu darbu padara vieni paši un ka jūs tur galīgi nesat iesaistīti. Vēl viens jautājums runājot par Connecting Europe instrumentu. Ko EIB dara šajā sakarā? Arī šajā sakarā īstenībā eh, MUF ģenerāldirekcija teica, ka viņi visu darbiņu paveic vieni paši, piešķirot arī subsīdijas. Gribēju dzirdēt, kādi ir uh, konkrēti uh, sapludināšanas, dažādu finanšu instrumentu sapludināšanas piemēri EIB paspārnē. Paldies! Paldies, Vim van de Kamp. Zinka kungs, lūdzu. Można, to ja chciałem prosić pana... Paldies, saka Zemkes kungs. Varbūt, ka jūs varētu nedaudz um, izgaismot citus jautājumus. Mēs sākam ļoti nopietni diskutēt par uh, turpmāko gadu budžetu, arī par DFS 20. un 27. gadam. Tagad jau ir skaidri redzams, ka šajā budžetā kohēzijas politikai tiks atvēlēts vismaz par 20% mazāk nekā līdz šim. Arī struktūra fondu līdzekļi saruks. Eiropas Savienības budžetā līdz ar to būs arī mazāk finansējumu transportām. Lūk, arī mans jautājums, vai Eiropas investīcija banka veicot savas aplēses un um, plānojot aizdevumu politiku par to ir padomājusi. Otrs jautājums ir pavisam citādāks. Pirmo reizi Eiropas Savienības budžets ir veidots tā, ka 6,5 miljardi ir atvēlēti mobilitātei kombinācijā ar transporta drošību. Domāju, tas ir ļoti labs jauninājums, jo Eiropā ir jābūt eh, labākai kapacitātei, lai arī, piemēram, eh, robežsargi un policisti varētu būt daudz mobilāki un efektīvāki. Vai EIB ir paredzējis līdz ar to atvērt jaunu kredītlīniju, ņemot vērā drošības un tātad mobilitātes celšana drošības spēkiem. Paldies! Fausters kundze nerunāsiet. Vandālēn kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Hūdaka kungs. Es arī esmu deputāts no Nīderlandes. Esmu pamanījis, ka arī Nīderlandē valda zināma skepse pret EIB. Nu, runāšu līdzīgi kā Fandi Kampa kungs. Kāda tad ir jūsu bankas papildvērtība? Jā, mēs redzam, ka uh, tiek domāts arī par citu lielu banku kredītu izmantošanu, un bieži vien pat EIB netiek pieminēta. Kur tad ir jūsu piedāvātā papildu vērtība finansējot lielus vērienīgus transporta projektus? Kādēļ jūs, piemēram, esat izdevīgāki nekā lielas privāta bankas? Vēl kāds jautājums? Uh, viens eh, ļoti daudzināts projekts Nīderlandē ir uh, tā sauktā uh, dambja projekts uh, netālu no Aisel jūras. Šis uh, dambis tika uzcelts 30. gados, tas tagad ir ļoti mazs, tas tagad ir novecojis un tiek domāts par dambja paplašināšanu un modernizāciju. Ja mēs runājam par līdzfinansējumu, ko šeit varētu darīt? Mēs domājam par dažādām iespējām, par dažādām budžeta līnijām, bet neviens analizējot šo projektu nav pieminējis EIB iespējamo palīdzību. Gribēju pavaicāt, vai jūs šo dambi pazīstat un šīs slūžas, vai jūs esat dzirdējis par to, Un varbūt, ka mēs uh, varētu tad labāk izprast, kāda ir jūsu plāna, jo neviens runājot par šo slūžu paplašināšanas projektu, neko nav uh, teicis par EIB. Varbūt, ka Eiropas uh, investīcija banka arī var uh, nākt šeit talkā, piemēram, sniedzot līdzfinansējumu. Paldies! Paldies, Vandālena kungs, Tēličkas kungs, lūdzu jums vārds. Paldies! Holandiešu kolēģi jau pieminēja šo jautājumu. Papildvērtība, ko jūs banka piedāvā, protams, nav saistīta tikai un vienīgi ar izdevīgiem procentu likmēm. Tas ir daudz, daudz kompleksāks jautājums. Bet es turpināšu uz līdzīgas nots. Vai jūs varat spēt eh, ko vairāk darīt eh, nekā, piemēram, finanšu tirgi un privātu bankas, lai varētu garantēt piekļuvi arī izdevīgākiem aizdevumiem. Protams, jādomā arī par politiskiem lēmumiem. Varbūt, ka institūcijas varētu jums nākt talkā, lai jūsu produkti būtu pievilcīgāki. Es nerunāju akurāti par procentu likmēm. Tas ir daudz, daudz, daudz šķautņaināk. Otrs jautājums uz vienu mirkli mēģināju iejusties ierindas pilsoņā ādā, kas varbūt šeit kaut kur tribīnēs klausās, par ko mēs diskutējam, un mēģināju iedomāties, ko viņš no tā visa saprot. Kāda tad ir šī papildvērtība, bet varbūt nerunājot tādā tīri mantiskā, finansiālā izteiksmē, jūs, jā, protams, ļoti labi atspoguļot, cik līdzekļu kam ir piešķirts, bet ir jādomā arī par tādu netveramāku papildvērtību. Uh, ko jūs varat finansēt, varbūt tādus projektus, ko citi nefinansē. Jūs, protams, jums ir pietiekami daudz pieredzes, jūs varat to pietiekami labi izvērtēt, un ja jums būtu jāraksta tāds ikgadējais ziņojums, varbūt tur būtu arī kādas novitātes, un kas būtu tas, ko jūs varētu šeit pateikt tieši par transportu. Visbeidzot, jautājums par tā saukto dažādu instrumentu sapludināšanu. Esmu CEF uh, referents un esmu šim jautājumam pievērsis ļoti daudz uzmanības. Gribēju parūpēties par to, lai eh, sapludināšana būtu patiešām pievilcīga, lai nebūtu arī finansējuma trūkuma. Uh, bet ir kohēzijas fondi, komercbankas, privātie līdzekļi, privātie investori, EIB. Ja es, piemēram, būtu investors vai privāta banka, es gribētu, nu, parūpēties par to, ja kaut kas noiet greizi, lai es varētu gūt savus līdzekļus. Kas tad notiek eh, šādā scenārijā? Kādi ir um, ierobežojumi sapludināšanai? Es gribētu patiešām uzzināt ļoti detalizēti, kā šo sistēmu ir iespējams uzlabot, ko jūs varētu ieteikt, ņemot vērā um, darbu pie likumdošanas turpmāk. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Tiniškā. Monsieur... Paldies! Lalundas kungs tagad. Thank you, Chair. And... Uh, Paldies, priekšsēd. Paldies arī Hudaka kungam, ka viņš ir ieradies uz šo diskusiju. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību dažiem projektiem, kurus EIB un CTS e avoti ir finansējuši, kā klimatam draudzīgi gus, lai gan tie īstenībā ir videi kaitīgi. Piemērs Bratislavas apvedceļš, ko finansēja EIB, neizvērtējot klimatu draudzīgas klimata opcija, e, tātad transporta opcijas, kuras būtu bijušas iespējams, piemēram, e, e, sabiedriskā transporta veicināšana, kas varētu pamudināt cilvēks atteikties no privātām automašīnām. 2017. gada FCI analīze ir parādījusi, ka transporta jomā galvenokārt ir šoseis atbalstīts, ātrgaitas ceļi, publiskā privātā partnerībā ESI vajadzētu labāk saskaņot ar Eiropas prioritātēm attiecībā uz trans-Eiropas tīkļiem, auto ražotāji ir tikuši atbalstīti no EIB un FC puses eh, nesamērīgi. Tādēļ jautājums, vai EIB varētu ex ante kondicionalitāti pieņemt, kas ņemt vērā klimatam draudzīgākas alternatīvas autoceļiem um, finansējot, uh, savu finansējumu uh, izmantojot jautājumus. Tātad. Paldies, Dalundas kungs, Rikē kungs. Merci, euh, madame la Paldies, priekšsēdētāji. Man ir vairāk jautājumu. Pirmais, drīzāk jautājums kopā ar piemē, piebildi. Ja mēs runājam par FC mehānismu, par to, kā tas uh, tiek izmantots EIB paspārnē, mēs, protams, vēlamies, lai būtu arī šī taustāmā Eiropas papildvērtība. Vai jūsuprāt, projekti tiek uh, patiešām atlasīti, ņemot vērā Eiropas papildvērtību, ko tie var piedāvāt? Otrām kārtām, ja mēs runājam par uh, pirmajiem zaudējumiem noteikti mehānisms cieš arī no zaudējumiem, ņemot vērā dažādas līgumus, kas tiek slēgti ar EIB. Un pirmajos uh, gados uh, slēdzot līgumus, nevienmēr tika pietiekami labi izvērtēti iespējamie zaudējumi, tie netika pietiekami labi aplēsti. Ja mēs runājam par instrumentu sapludināšanu, samazinot riskus, protams, ir eh, pirmām kārtām jādomā par privātu finansējumu. Kad notiek līdzekļu sapludināšana un arī jūs piedalāties finansēšanā, kā var garantēt šo atmaksāšanu, ja ir, piemēram, zaudējumi. Trešām kārtām garantijas tiek piedāvātas uh, trīs gadu laikā. Bija uh, šīs papildus garantijas uh, 21 miljards uh, FC ietvaros sākotnējā summa, vai jūs jau esat uh, redzējuši, ka ir arī kaut kāda peļņa bijusi, vai tas ir pāragri? Man šķiet, ka trīs gadu laikā jau var uh, saprast. Uh, cik tālu projekti ir pavirzījušies un kāda varētu būt to rentabilitāte. Ceturtais jautājums. Vai jūsu uh, Vai šī vadības komiteja arī uh, konsultē banku un vai tā arī, piemēram, pieņem lēmumus par to, kurus projekts finansēt vai nē? Uh, un e, kā notiek e, saskaņošana ar EFSI mehānismu. Piektām kārtām mazs papildus jautājums, papildinot uh, sociālistu kolēģi teikto. Uh, ja runājam par drošības sektoru, vai arī tur jūs varat kaut ko investēt? Ja mēs runājam par Connecting Europe instrumentu, vai jūsu prāt tādi jauktas dabas um, izdevumi e, finansējot infrastruktūru varētu tikt papildināti ar jaunām dotācijām. Uh, Un ja jums, piemēram, nebūtu iespējas piešķirt līdzekļus konkrētiem projektiem, jo tur, piemēram, arī ir šis drošības elements, vai jūs tomēr varētu tur kaut ko darīt, ņemot vērā arī šo būtisko civilo komponentu? Paldies! Jā, tie bija ļoti daudz skaitlīgi jautājumi. Jums, Kudā kungs, tagad vārds atbildēm. Lūdzu. Thank you for all. Paldies par jūsu jautājumiem ja tiešām tas atgādina manu pieredzi Nacionālā parlamentā, bet es domāju, ka tā arī ir jābūt. Un bija daudz kritiski jautājumi arī par EIB, tātad tas liek domāt, ka mums ir labāk jākomunicē nākotnē. Eh, Lūkšu izteikties savu kolēģi, kas atbild tieši par transporta jomu. Eiropas investīcija bankā viņš varēs atbildēt dažus no jūsu jautājumiem. Bet sākšu ar jautājumu vai arī ar uh, tēma, kas, manuprāt, ieskanējās visos jautājumos, proti pievienotā vērtība. Vai EIB tiešām nodrošina pievienoto vērtību Eiropas kontekstā, vai tā konkurē ar komercbankām, kādu pievienoto vērtību e, e, Eiropas investīcija banka pienes projektiem kopumā? īpaši tagad ņemot vērā diezgan uh, veiksmīgo tautsaimniecības attīstību Eiropā un arī komerciālo aizdevēju uh, procenti ir diezgan izdevīgi. Kāda ir mūsu pievienotā vērtība? Un es uh, runāju par šo jautājumu, runāšu arī par savu iepriekšējo pieredzi, jo iepriekš es 16 gadus strādāju komercbanku sektorā, pirms es sāku strādāt investīciju bankā. Uh, Tātad mēs, godīgi sakot, joprojām strādājam pie šīs pievienotās vērtības, kā to pareizi definēt, un būtu laikam noderīgi arī vadības komitejā Eh, šo jautājumu spriest Eiropas parlamenta deputātu klātbūtnē. Tad jūs redzētu, cik daudz mēs uzdevām jautājumus attiecībā uz katru projektu, eh, pārbaudot tā pievienoto vērtību. Tas ir svarīgs kriterijs, ko mēs liekam lietā, eh, vērtējot projekts. Ar katru projektu, kuru apstiprina Eiropas investīcija banka, ne tikai FC, bet arī ārpus tā, ir jābūt skaidrai, skaidri identificētam. Um, Eh, robam eh, vai trūkumam, eh, ko mēs aizpildam tirgu. Vai nu tādēļ, ka tas ir runa par kādu riskantāku projektu, vai arī tādēļ, ka ir pārobeža Eiropas dimensija, kas arī apgrūtina komercbanku iesaisti, vai ir citi iemesli, kādēļ pietrūkst finansējumu šim projektam, piemēram sociālo namu būvē. No Nīderlandes ir daudz pieprasījumu šajā jomā, pat laban arī ne tikai tādēļ, ka, kā lai to teiktu, e, ka nebūtu komerc aizdevēju intereses šajā jomā, bet e, tiek meklēts ilgtermiņa finansējums Komercbanks var piedāvāt eh, aizdomu procents, kas ir EIB līmenī, bet parasti īsākā termiņā, līdz pat septiņiem gadiem, parasti viņi piedāvā finansējumu šādu veidu projektiem, bet Eiropas Investīcija Banka pateicoties tam, ka mēs esam AAA eh, institūcija un mēs aizņemamies līdzekļus no starptautiskiem tirgiem, to es varu ņemt vērā, tad līdzekļi, kurus mēs izmantojam, e, tie ir investīciju, pensiju fondu līdzekļi, vien trešā daļa mūsu līdzekļi īstenībā nāk no ASV. Tātad mēs esam banka, kura ir ļoti komerciāli bazēta. Bet pateicoties šim AAA reitinga novērtējumam, mēs varam piedāvāt uh, aizdevumu termiņus uh, 15, 20, 25 gadu gadumā, ko ir ļoti grūti nodrošināt lielākai daļai komerca aizdevēju. Tātad tas, lūk, ir viens no mūsu pievienotās vērtības komponentiem. Mēs varam finansēt ilgākā terminā, uh, sadarboties ar komerc iestādēm. Otrakārt, parasti Mēs finansējam maksimāli 50% kāda projekta, tādēļ mums vienmēr ir vajadzīgi kādi partneri, komercbankas, investīciju fondi, e, dažkārt arī nacionālie reģionālie fondi, kas mums pievienojās, pretējā gadījumā projektu projekts nevar tikt īstenots. Tā ir viena no prasībām katram mūsu projektam, ka mēs nevaram finansēt vairāk kā 50%. Runājot par FC, tur ir papildu komponenti, īpaši attiecībā uz FC2, e, kas jāņem vērā attiecībā uz pievienoto vērtību. Bija jautājums par investīciju komiteju. Nu dien FC pamato, strādā pamatojoties uz pieņemumu, ka mēs finansēsim augstāka riska projektus. Tātad tie ir projekti, kurus citādi Eiropas investīcija banku neatbalstītu un kurus arī Komercbankas neatbalstītu. Joprojām atceros diskusiju finanšu ministru līmenī 2013. gadā Ekofin sanāksmē, laikam tas bija Milānā. Tur bija diskusija, es atceros, tur piedalījās Šoible un citi. Mēs diskutējam par to, kādēļ mums ir eh, šī Eiropas centrālās bankas likviditātes iniciatīva, kas drukā naudu un tam līdzīgi, un tomēr neredzam, eh, eh, ka reālā ekonomikā tikt projekti finansēti. Ministri vienojās, ka viens no iemesliem ir tāds, ka ir augsts risks eh, šiem projektiem un kādam tas ir jāsedz. Plus Komercbankas pēc finanšu krīzes ir tik stingri regulēti īpaši attiecībā uz kapitāla samēru un adekvātumu, ka uh, riski ir ļoti stingri jāņem vērā, un FC finansēja tātad eh, eh, šo šāds riskantāks projekts, bet runājot par to, kurš projekts saņems FC garantiju eh, kopuma, šo lēmu pieņem neatkarīga iestāde, investīcija komiteja, tie ir neatkarīgi eksperti, kas Eh, nepiedarē Eiropas Investīcija bankas vadībai. Viņi pieņem šo lēmumu, kurš projekts saņems garantiju un vairāk nekā 90% projektu, kurus līdz šim FC ir atbalstījis, bija ar riska līmeni D-, kas principā ir projekti, kurus eh, citādi nekādi eh, mēs nefinansētu parastajās EIB finansēšanas darbības bāzes vai to ietvaros. Tas parāda, ka Mēs rūpīgi cenšamies gādāt, lai katrs eh, projekts, kuru EIB finansē, sniegtu pievienoto vērtību, un ka ir identificēts kāds rops tirgu, kuru mēs varam aizpildīt šādi, atbalstot šo projektu. Uzdošu, tad, tad, tad vēl par, par jautājumiem par konkrētiem skaitļiem. Fonda Kampa kungs jautāja par 17% EIB finansējumu un 13 miljārdiem, kas nav palielināti, 25 miljārdi FC, e, kas ir sviras veidā iedarbināta. Nu, lūkšu kolēģim par to komentēt par šiem skaitļiem. Paldies, vicepriekšsēža kungs, viceprezidenta kungs. Runāšu par dažiem no detalizētākiem jautājumiem, centīšos tos atbildēt, kas izskanēja. Pirmkārt, šī interesantie jautājumi, kurus uzdeva Vandekāmpa kungs patiesībā ir 13 miljārdi, nevis 30 miljārdi. Nu, mums jau mm, patiktu, ka būtu 30, bet tā tas nav. Bet, lai kā tas būtu, jūs uzdevāt jautājumu, vai EFC 25 miljārdi e, ir papildu šiem 13 miljārdiem? Labs jautājums. Atbildi ir nē. EFC garantija darbojas eh, ar augstāku svīras eh, procentu nekā parastie EIB darījumi. Tā no nu šie 25 miljārdi ir atkarīgi no 15. daļas resursiem, kurus bankas iegulda, tātad vidēji eh, ir 1 pret 15 šie samēri FC projektiem. Tas ir tādēļ, ka uh, uh, valsts eh, finansējums vai publiskais vairāk privāto finansējumu piesaist. EIB parastā aktivitāte viceprezidents sacīja, ka mēs nevaram piedalīties ar vairāk nekā 50% eh, finansējumu, bet daudzos gadījumos mēs daudz mazāk procentu piedalāmies. Eh, vidēji tas ir trešā vai ceturtā daļa. Tātad, ja 100 miljonus aizdodam, tad vidēji mūsu uh, atbalsts. Eh, tātad eh, eh, kopumā investīcijas ir 300-400 miljoni. Lūk, ja jūs tā vēlties, tā ir mūsu pievienotā vērtība, mūsu dalības. Jūs pieminējāt ceļu nodevas un kādēļ nelikt šādiem priekiem pašiem sevi finansēt. Nu, dien ir daudz projektu šādi. Uh, ar ēnu maksājumu mehānismiem dažāda veida, tajā skaitā un citu publiskā sektora projektu mēs šeit nenodālām kā institūcijas starp eh, šiem dažādiem eh, projektu finansējuma veidiem, atbalstām visus šos veidus, bet patiesībā ir tā, ka finansējuma izvēle ir lielā mērā dalība valsts uh, Eh, ziņā mēs tajā neiejaucamies, mēs tikai izskatām finansējumu pieprasījumu, kas ir ienācis, eh, gādājam par to, lai tas būtu Eiropas līmeņa projekts, kas eh, dos labumu tautsaimniecībai un kur ir aizdošanas vadlīnijas, kas vismaz saskana ar Eiropas politikas Eh, nosacījumiem. Viceprezidenta kungs eh, nedaudz atbildēja arī jautājumu par Nīderlandiešu bankām. Jā, Nīderlandiešu bankas var ļoti izdevīgas aizdevumus piešķirt tirgu, un mēs esam tirgus situācijā, un tā nu ir transporta jomā un Eiropas reģionu, kur varētu arī nebūt tik izdevīgi izmantot mūsu piedāto finansējumu, un mēs nevaram nevienam piespiest to darīt. Uh, Mēs e, izmantojam iespējas, kur to varam, atbalstīt projektus, kur to varam, kur mēs varam sniegt pievienoto vērtību saviem aizņēmējiem, bet e, citos projektos neiejaucamies. Tātad, kas attiec uz lielo dāmbi, mēs e, noteikti labprāt finansējam, bet es domāju, ka arī Nīderlandes valdība varētu šo finansējumu piesaistīt arī citur tikpat izdevīgi. Uh, Eh, uz tikpat izdevīgiem noteikumiem. Vēl par dažiem jautājumiem. Saka Hudāka kungs. Zemkes kungs uzdeva jautājumu. Paldies jums! Bija jautājums par daudz gadu finanšu plāna palielinājumu, ko piedāvāja Eiropas komisija attiecībās kohēzija fondiem un ko tas nozīmē transporta nozarei un kāda būtu Eiropas investīcija bankas loma. Mēs uzskatām, ka šis kohēzijas finansējums samazinājums, tātad eh, tās ir ES budžeta, nu, sek, eh, attīstības tendenču sekas, uh, Eh, tāda ir dalība valstu grībā, vai tas ir godīgi vai nav, nu tas ir eh, dalība valsts līmenī apspriežams jautājums, bet kas attiecas uz Eiropas investīciju banku, mēs darbojamies divās galvenās jomās. Pirmkārt, tā kā FC jau ir parādījis, ir iespējams izmantot publisko finansējumu arī ES budžetu ļoti efektīvi eh, piesaistot privāto finansējumu un cita veida finansējumu Tātad ar diezgan eh, pieticīgu eh, naudas apjomu, kā piemēram attiecībā uz FC1 mēs runājam par 21 miljārdu, mēs varam 315 miljārdu investīciju apjomu iedarbināt svirs, ar svirs principu palīdzību. Tātad šis ir viens no eh, veidiem, kā palīdzēt Eh, finansējot kohēziju. Tādēļ arī mēs, kā Eiropas Investīcija Banka, balstoties uz savu pieredzi EFSI, uzskatām, ka varam būt ļoti labs partneris Invest EU instrumentam, kur mēs varam izmantot savu iespēju eh, sviras eh, veidā piesaistīt privātu finansējumu, izmantojot investīvu e līdzekļus kā agregātu izmantotu uh, finanšu instrumentu, lai piesaistītu arī vairāk kohēzijai finansējumu. Tas ir viens aspekts. Otrs ir tehniskā palīdzība, jo uh, izstrādāt projekts, kurus banks varētu atbalstīt, tas nav viegli, un kohēzijas valstīs, cilvēki, institūcijas, valdības, pašvaldības, arī uh, uzņēmēji patiesībā ir pieraduši un dažkārt pat uh, uh atkarīgi kļuvuši no grantiem, no brīvas naudas, un tad at, izstrādāt projekts, kur, eh, kurus arī eh, būtu iespējams eh, kuriem varētu piesaistīt kredītus. Tas nav vienkārši Eiropas investīcija bankā. Mēs Eiropas investīciju um, padomdevēju uh, punktu uh, tagad attīstam. Uh, Eh, sadarbībā, piemēram, ar Polijas attīstības banku un citiem, lai palīdzētu viņiem izstrādāt jaunu mentalitātu un spējas, kā attīstīt projektus. Mēs uzskatām, ka ar investīvu palīdzību mēs varēsim turpināt ar šo tehnisko palīdzību eh, palīdzēt Nacionālajām bankām, eh, arī kohezijas valstīs, arī šādus uh, uh, projektus izstrādāt, kas varētu saņemt Komercbanku finansējumu. Attiecībā uz koheziju un drošību, drošumu mēs šodien arī diskusijā komisāru Bulls, Bulls runājam par jaunu iniciatīvu, ko sauktu par ceļu drošības e, iniciatīvu, jo tā ir, ka joprojām pa daudz cilvēku mirst e, satiksmes negadījumos uz Eiropas ceļiem, un mums jākombinē digitalizācija un citi E, tātad klimata komponentu, piemēram, lai gādātu, ka ceļi būtu drošāki. E, tātad mēs par to tagad diskutējam, kā sadarboties Eiropas komisijai, Eiropas investīcija bankai izstrādāt jaunu iniciatīvu ceļu drošībai e, Eiropā, kā arī uzlabojot cilvēku mobilitāti gan valsts iekšienē, gan arī Eiropā pārrobežu dimensijā. Viceprezidentam Teličkam Es gribētu teikt, jūs uzdevāt ļoti labu jautājumu par to, kā EIB padarīt attraktīvāku, pievilcīgāku, ne tikai runājot par aizdevuma procentiem. Es jau sacīju, ka viens no veidiem būtu, eh, vai ir viena no lietām, kas mūs atšķir no komercbankām, ir šis finansējuma ilgais termiņš, ko eh, komercbankas nepiedāvā. Kā jūs zinat, mēs pat laban ar Českajā drāhi, Čehijas dzelzceļu, eh, esam sākuši diskusijas par vairāk nekā 4 miljārdu finansējumu šim uzņēmumam, e, dzelzceļu uzņēmumam Čehijā. To dara EIB, nevis Komercbankas, īpaši tādēļ, ka mēs varam nodrošināt finansējumu, kas būtu 20-25 gadu garumā, un, protams, valdībām ir daudz izdevīgāk šāds termiņš, lai atmaksu, kredīta atmaksu varētu izstiept ilgākā laika periodā, un es domāju, ka EIB var arī citādi dot papildu pievienoto vērtību, proti kombinēt mūsu spēju struktūrēt projektus, eh, sniegt padomus un kombinēt inovācijas ar attīstību Čehijā un citur. Centrāla Eiropas kohēzijas valstīs mēs strādājam pie tādām viedajām pilsētām, viediem reģioniem. Tās ir aktivitātes, kuros, kur, kur ietvaros mēs atbalstam projekts, kas ir e, novatoriski. Čehijas republikā mēs cieši sadarbojam ar Čehijas Nacionālās attīstības, Nacionālā attīstības banku, lai radītu investīciju platformu, no kuras šādi projekti varētu tikt finansēti. Komercbankas to nebūtu gatavs darīt, nespētu darīt, un mēs Eiropas Investīciju bankām varam uh, kombinēt savu, eh, savus padomdevēju funkciju, finansējumu, tehnisko atbildību, eh, eh, konsul, un tehniskās konsultācijas un citu, ko Komercbanks nespēja piedāvāt. Mēs arī savus trūkumus, protams, rūpīgi analizēsim, izvērtēsim attiecībā uz saplūdināšanu un tās drošumu. Par to mans kolēģis varēs vēl vairāk pastāstīt, bet galvenā problēma acīm redzot, ir tāda, ka mēs neredzam daudz tādu projektu, kuri būtu uh, finansēšanas vērti vai cienīgi. Ļoti maz tādu projektu, kas ir uh, transporta jomā, ir finansējumam pievilcīgi. Uh, Daudzi uzskata, ka viņi var vienkārši pāriet no grantiem uz uh, eh, eh, saplūdinātu, kombinētu finansējumu, bet tā tas nav. E, e, lai piesaistītu aizdevumus, ir jābūt arī šādam komerc komponentam transportā, bieži tā pietrūkst. Tātad izvērtējot visu šo pieredzi un pārspriežot ar komisiju, kā uzlabot savu darbu nākotnē, nu, uh, es domāju, ka mēs būsim uz pareizā ceļa, bet te būs vajadzīga vēl papildu analīze. Paldies, Odeka kungs, mēs varam aplaudēt, jā, tiešām. Paldies, ka uh, bijāt pie mums un ļoti konkrēti pateicāt to, ko, pagaidiet, pagaidiet, ko dara Eiropas investīcija banka, bet uh, es domāju, ka bija zinām jautājumu, uz kuriem jūs neatbildējāt. Uh, Dalons kungs eh, minēja klimata pārmaiņas, eh, enerģijas pārēju un eh, aizvien vairāk tomēr EIB investē projektos, kas, piemēram, ir autostrādes un tā tālāk, vai šie projekti tiek izvēlēti saskaņā ar kritēriņiem, kas ir definēti 21. gadsimtā. Vai Rikē kunga jautājumu arī uz visiem jūs neatbildējāt, tāpēc es jošu, došu jums pavisam ātri vēl atbildi. Rikē kunga un Dalundes kunga jautājums. Tātad dod jums uh, vārdu. Tas būs jūsu kolēģis, kas atbildēs. Jā. Paldies. Um. Es sacīšu dažus vārdus par klimata darbībām un projektu atlasi šajā jomā. Jā, mēs investējam visās transporta projektos, visās apakšnozarēs. Mūsu klimata politika ir tāda, ka tiecamies uz 25% mūsu uh, transporta finansējumu, tiesībā visu mūsu finansējumu, ka tās būtu klimata trau, da, darbības, ka tādas varētu tikt klasificētas. Uh, un tas tiek vērtēts ex ante. Tātad mēs atlasām projektus, lai tie atbilstu mūsu klimātu darbību mērķiem. Transporta jomā vairāk nekā puse mūsu finansējuma tiek uzskatīta kā tāda, e, e, kas dod pienesumu klimata politikai. E, tātad tas ir, piemēram, attiecībā uz dzelzceļiem vai arī iekšzemes uh, ūdensceļiem un arī uh, pilsētu uh, ietveros dzelzceļš, tātad tramvajā, acīm redzot, tas ir ļoti svarīgi mums. Um, un galvenās metro sistēmas, piemēram, šeit pa tām varbūt runa kā arī tramvai, e, tas mums ir ļoti svarīgi. Apmēram 60% mūsu kreditējumu transporta jomā tiek veltīti visilgspējīgākiem transporta veidiem, tā teikt, un kopumā mums ir šis mērķis 25% klimata e, darbību, ko mēs arī esam sasnieguši līdz šim katru gadu. Un Rikē kungs uzdeva piecus jautājumus, es tos centīšos tagad arī atbildēt. Pirmais bija saistīts laikam ar FC un tā pievienoto vērtību. Vicepriekšsēža kungs laikam par to jau runāja. tad, kur mēs esam zaudējuši naudu, cik es zinu, pat labam tādu gadījumu nav, kur garantijas ir tikušas zaudētas. Principā tas būtu jāuzskata par pozitīvu, eh, bet nu redzēsim projektu eh, pilnā darbības laikā, vai izdosies šo jauko statistiku saglabāt. Uh, runājot par peļņu vai arī efektu, ko dod garantijas, laikam jūs runājat par eh, peļņu eh, vai ienākumiem no garantijas, ienākumiem no garantijas, tad šie 15 miljārdi varētu teikt ir šis cipars cik man zināms, nav aprēķina attiecībā uz finansiāliem ieguvumiem principā tas nav pēļņu nesošs pasākums. Runājot par FC komiteju, laikam šis jautājums tika atbildēts. Un ļoti labs jautājums, pie kā līdz šim nepieskaramies, ir aizsardzības jomas un, jomu un ar to saistītais jautājums. Bankas prezidents Hoyer kungs jau pirms kāda gada bija paziņojis, ka banka pati uzsāks savu drošības politikas vai aizsardzības jomas iniciatīvu. Esmu aizmirsis skaitļus, bet laikam bija runa par diviem miljārdiem gadā e, investīciju, kas saistīts ar aizsardzības jomu, kur e, banka iesaistītos. Un tā, tā, tie tieši divējādas izmantošanas civilās tātad, un militārās investīcijas, par kurām ir runa šajā jaunajā iniciatīvā, bankas jau ir paudušas, e, ka ja ir šī divējādā izmantošana civilā un militārā, tad mēs varam iesaistīties. Proti, tātad, ka ir arī šī civilā izmantošana. Un mēs šos 2 miljardus mm, gadā tiešām esam apņēmušies jau investēt projektos. Oui, monsieur Wim van de Kamp. Jā, Wim van de Kamp kungs. Mums vēl ir 8 minūtes. Un EIB eh, e vicepriekšsādātājs ir šeit. Nu, tad tā uzmanīgi jāpadomā, kādus jautājumus uzdot lai izmantot šo laiku. Man ir vēl divi jautājumi par šiem te 30, jeb 13 miljārdiem. Uh, 2017. gadam vai ilgākam laika periodam? Tātad katru gadu, jā, labi. Un tad vēl kaut kas, es zinu, ka priekšsādātājs kundze tas jūs arī interesē, ir atšķirība starp aizsardzību un drošību. Jūs tikko minējāt eh, security, drošību, vai ne? Mēs eh, runājam par eh, militārajiem šķērsvītra aizsardzības izdevumiem. Piemēram, uh, EIB finansē um, drošības e, infrastruktūru transportā un tad e, tā kā saskars aizsardzība un drošība. Bet tik cik tālu tad e, jūsuprāt iet šī te saikne starp aizsardzību un drošību? Cik tālu jūs iet savā finansējumā, citiem vārdiem sakot? Kā jau es paskaidroju, mēs esam banka, kas ir publiska, bet tajā pašā laikā uh, izmantojam arī privāto institūciju, pensiju fondu, investīciju fondu naudu no visas pasaules. Un šo te investīciju starpā, investoru starpā ir tādi, kuri ir ļoti jūtīgi pret šiem te jautājumiem, kas ir saistīti ar aizsardzību, munīciju, ieročiem. Un tad, kad mēs runājam par EIB lomu drošības un aizsardzības jomām, tad mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem raugoties, cik tālu varam iet uh, šajos drošības un aizsardzības jautājumos, lai nezaudētu svarīgus uh, investors. Un tāpēc, uh, kā jau mans kolēģis minēja, runājot par drošību, mēs pievēršamies divējādi lietojumā - tehnoloģijām un projektiem, bet arī ir ļoti spēcīga uh, civilā un arī um, militārā komponenta un arī kiberdrošība. Mēs zinām, ka tā ir aizvien svarīgāka. Uh, tā nav tradicionālā um, munīcija vai, vai tanki, piemēram, bet uh, tās ir dažādas citas operācijas. Tātad tās ir tās jomas, kurās uh, esam gatavi strādāt un vēlamies uh, izmantot mūsu līdzekļus, lai atbalstītu šādu veidu operācijas. Lielas paldies, un man ir vēl pēdējais eh, jautājums, pavisam īs, īs eh, pēdējais jautājums. Ko mēs konstatējam dīzelgeitas uh, eh, sakarā? Mēs redzējām, ka uh, autoražotāji izmantoja IB naudu um, sliktiem nolūkiem. Tātad kādus uh, drošības pasākums jūs ievieksīsiet, lai uh, nebūtu vairs tā, ka tiktu sniegti EIB līdzekļi šādiem projektiem, kas negatīvi ietekmē gaisa stāvokli un CO2 izmešu situāciju. Um, okay, I mean our... Jā, mūsu atbalsts automašīnu ražotāju nozarei parasti ir mērķēts uz pētniecību un attīstību un inovācijām, un lielākajā daļā gadījumu šīm tehnoloģijām ir plašāks eh, pielietojums, un tas ir viens no tirgus eh, trūkumiem, ko ļoti entuziastiski atbalstām tā novēršanu. Un, um, Eiropa eh, ir atpalikusi no citām ekonomikām, runājot par uh, um, līdzekļiem, kas tiek tērēti attīstībai un pētniecībai. Un tad ir uh, mums uh, viens vai vairāk klient, klienti, kas uh, uh, negodīgi pret mums izturs, un viss, ko mēs varam teikt, ir, ja kaut kas Eh, tāds eh, paiet garām mūsu rūpīgās izpētes procesam, tad mums ir eh, kapacitāte atsaukt mūsu aizdevumus, un to esam dažkārt darījuši. Bet tad, kad šāda krāpniecība ir identificēta, tagad mēs daudz jūtīgāk, protams, esam uh, pret šādiem iespējamiem gadījumiem mūsu rūpīgās izpētes procesā un eksperti, kas strādā pie konkrētiem sektoriem, viņiem ir pieredze šajos sektoros un tas ir labākais veids, kā nodrošināt, ka kaut kas tāds nākotnē neatkārtojas. Liels paldies! Mēs tātad visi esam atviegloti. Labi. Liels paldies, Hudaka kungs, un paldies arī jūsu kolēģim par uh, to, ka jūs atvēlējāt laiku, izklāstot mums EIB vīziju un arī izaicinājums, ar kuriem eh, saskaramies. Un uh, mēs arī ar Teliečkas kungu mūsu referentu runājām par uh, budžeta izaicinājumiem, un es vienkārši atgādināšu vienu lietu, ko mēs neakceptēsim. Jūs runājāt par FC. FC ir uh, arī daļa uh, um, par starpsēvienojumiem, ja mēs raugāmies uz projektu skaitu, tikai 9% transportam, ņemot vērā lielos uh, izaicinājums, tam, tas būtu jāpareizina ar 2, 3 vai pat 4. Paldies, ka iedāties mūsu komitejā un uh, drīz tiksimies atkal. Tagad var atplaudēt. Allez, nous nu continuons. Labi, turpināsim darbu. Un tagad dosim vārdu mūsu referentajā Juto kundzei vienoti noteikumi attiecībā uz dažu veidu kombinētiem kravu pārvadājumiem starp dalību valstīm. Lūdzu, referents kundze jums vārds, pēc tam došu vārdu ēnu referentiem un uh, uzklausīsim arī komisijas pārstāvi kurš runās Eiropas komisijas vārdā. Košenskas kundze, tā esat jūs, kas izteiksies. Labi, paldies. Tad vispirms uzklausīsim mūsu referenti. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu pateikties kolēģiem, ēnu referentiem, jo man jāsaka, ka um, mēs tiešām esam ļoti labi sadarbojušies līdz šim, un es ceru, ka tas tā arī turpināsies. Mēs esam strādājuši kopā un kopā izstrādājuši priekšlikumu, kas, manuprāt, ir līdzsvarots, ņemot vērā uh, dažādus uh, citu grupu pieprasījums. Savā sākotnējā priekšlikumā es biju iekļāvusi pasākumus, uh, lai veicinātu uh, kombinētos kravu pārvadājumus reģioniem, kas bija izvēlēti, tas ir, lai uzlabotu šo te kombinēto transporta veidu izmantošanu, nevis eh, tikai tradicionālās sistēmas, jo šobrīd eh, kombinētie pārvadājumi joprojām ir eh, ļoti nelielā apjomā, un mums ir tas jāatbalsta. Es pieņēmu daudzus kolēģu priekšlikumus, un kompromisos mēs izlēmām atcelt 20% atsauci šim te e, kopīgajam e, attālumam. Un vēl vienu jautājumu arī e, piekāpos, un tur mēs panācām vienošanos, un es ceru, ka tas arī parāda manu labo grību, ka es vēlos panākt vienošanos, ko visi varētu atbalstīt, vismaz lielākā daļa. Definīcija bija ļoti svarīga, un mēs eh, diezgan eh, apjomīgi par to diskutējām. Un tur ir arī zināma elastība, runājot par termināļu skaitu. Un vēl viens delikāts jautājums ir kabotāža. Un mēs nācām klajā ar definīciju vienā no apsvērumiem, kas ņem vērā Eiropas noteikums attiecībā uz uh, kombinētajiem pārvadājumiem saskaņā ar 4. pāntu. Stimuli ir vēl viena svarīga sadaļa. Un tur arī uh, iespējams būs vajadzīgi kompromisi, lai uh, Eh, tur panākt vienošanos. Es domāju, ka mēs varēsim vēst labas sarunas ar padomi un raidīt pozitīvu signālu sektoram. Tas ir ļoti svarīgi eh, multimodālā transporta ietvaros, bet es gribētu uzklausīt arī ēnu referentus. Paldies! Lielas paldies, Ajuto kundze! Šmītas kundze, lūdzu jums vārds. Jā, paldies, dargie kolēģi! kombinētie pārvadājumi būsu, būtu labi, ja tas viss labi darbotos un ja tas nebūtu tikai nišas produkts. Tas, ko mēs kopā ar referentu esam izstrādājuši, manuprāt, var palīdzēt eh, kombinētiem pārvadājumiem kļūt pievilcīgākiem. No vienas puses ir um, radikāli vienkāršots komisijas priekšlikums, no otras puses mēs izdarām spiedienu uz dalību valstīm, lai uh, saņemtu pienācīgus datus. Pēc šīs direktīvas pieņemšanas tomēr nevaram pieņemt, ka viss automātiski uzlabosies, jo projām dzelzceļš funkcionē daudz sliktāk nekā autotransports, un kas attiec uz birokrātiskiem šķēršļiem, piemēram, prasības B1 līmenī dzelzceļa vadītājiem Eh, pārvaldīt valsts valodu, tā tas nevar būt un tā tas neko neatvieglos. Ja mēs vēlamies vairāk krāvas pārlikt uz dzelzceļa no ceļiem, mums arī turpmāk ir uh, cītīgi jāstrādā pie kopīgas vienotas uh, dzelzceļa tāpas Eiropā. Šī direktīva, manuprāt, ir pirmais uh, solis, kas ir ļoti labs, bet varētu panākt vairāk. Gribu īsi atgādināt, ka ASV uh, autoceļi uh, saņem subsīdijas, lai turētu līdzi kombinētiem pārvadājumiem, un Eiropā tas ir otrādi. Un vēl gribētu uzsvērt, ka ņemot vērā sadarbību. Um, tā bija ļoti laba starp politiskajām grupām un gribētu arī apsveikt referentu ar paveikto darbu, kas noteikti nebija vienkāršs un varu tikai aicināt uh, atbalstīt panākto kompromisu. Paldies! Merci beaucoup! Liels paldies, Šmits kundze! No sociālistiem Rasvētars kundze lūdzu. Man jāizstāj kolēģe Demonte. Dargie kolēģi, Pirmkārt, ļaujiet eh, pateikties Aito kundzei un visiem ēnu referentiem eh, par sadarbību rodot kompromisu. Diemžēl mums nebija daudz laika, lai apspriestu eh, jautājumus, jo pirmā papildinātās pakaļs daļa bija ļoti ilgs darbs, un mums noteikumi jāveido pēc iespējas skaidrāk, ja mēs vēlamies, lai kombinētos pārvadājumus izmantotu. Esmu pārliecināta, ka tas var uh, dot eh, daudz labumu, piemēram, CO2 emisiju samazinājumu un sastrēgumu samazinājumu. Un šī iemesla dēļ es domāju, ka eh, šīs te noteikumi iet pareizajā virzienā. Manuprāt, tas ir labs solis skaidras eh, likumdošanas virzienā. Visbeidzot, esmu pārliecināta, ka ja mēs vēlamies, lai šāda veida transports būtu efektīvs, mums ir uh, jāpanāk, ka dalībvalstis veic investīcijas. Un tāpēc eh, es arī piedāvāju mm, grozījumu, lai atceltu valsts atbalsta ierobežojumus. Un tagad pavisam eh, īsi daži vārdi no manas puses vāciski. Uh, Eh, preču pārvadājumi eh, pa autoceļiem ir lielākais rūpju bērns attiecībā uz CO2 un direktīvas pārskatīšana ir svarīga. Mums ir jāraugās, lai mēs tiešām šeit eh, panāktu progresu. Pilnīgi noteikti ir vajadzīgs lielāks ambīcijas, to mēs zinām, un man šķiet īpaši uh, labi, ka ir tik atsauk atcelta šī te atsauce uz 20%, tas ir ļoti svarīgi, mēs pakāpeniski virzāmies uz priekšu, protams, mēs būtu gribējuši ambiciozākas iespējas, bet, nu, tas nu atkal ir kompromiss, kā jau vienmēr, un tik un tā mēs to varam pieņemt. Paldies! Merci beaucoup! Paldies par jūsu teikto, Bilbao kundze, jūs, jums vārds lūdzu. Tās paldies, priekšsādātājas kundze. Labdien visiem! Es gribētu vispirms arī pateikties mūsu referentei, Ajuto kundzei par paveikto darbu. Paldies arī visiem, kas uh, diskutēja par kompromisu priekšlikumiem. Mēs uh, atbalstām iniciatīvu, mēs to arī uh, atbalstījām ar grozījumiem. Mēs esam par vienkāršošanu. Uh, Esam arī par to, lai būtu mazāks administratīvais sloks, lai būtu labāka caurskatāmība. Un jautājums, kas man īpaši svarīgs, ir nepieciešamība pēc uh, saskaņotības. Šeit mēs runājam par kombinētajiem pārvadājumiem. Bet uh, kā to īstenot, ja. Jā projekti netiek īstenoti konsekventi, projekti, par kuriem a, esam vienojušies Eiropas līmenī un kas tagad ir atstāti novārtā, bija arī revīzijas palātas ziņojums, kas a, parādījās pirms divām nedēļām, kurā a, patiesībā visas dalībvalstis tiek kritizētas, jo netiek konsekventi īstenoti Eiropas projekti. Ja mēs vēlamies kravas mašīnas dabūt nost no autoceļiem, tad mums arī vajadzīgs labāks uh, dzelzceļa transports. Un ja mēs vēlamies uh, tiešām īstenot komponētos pārvadājumus, tad ir uh, atbilstoši projekti beidzot jāīsteno. Tagad par kompromisu priekšlikumiem ir seši priekšlikumi. Mēs atbalstām četrus pirmos. Uh, Un ēnu uh, referentu diskusijās bija zināma skepse, jo īpaši par piekto kompromisu. Tur ir paredzētas saistības dalībvalstīm radīt stimulus kombinētajiem pārvadājumiem, bet tas ir iespējams. Um, tātad šeit mums ir uh, runa par trim punktiem. Pirmkārt, tas ir par maz, mūsuprāt, mums nevajadzētu obligāti uh, E, uzliktu dalībvalstīm kā pienākumu, tai jābūt iespējai, un varbūt, ka dalībvalsts gribēs drīzāk atbalstīt citus projektus un priekšlikums nekā tos, kas šeit ir uzskaitīti. Tāpēc mēs neatbalstām tagadējo kompromisu formulēm, bet varbūt, ka līdz rītdienai mēs vēl varam vienoties. Sestais kompromiss e, tur ir mums vēlreiz jāatkārto, ka mēs, diemžēl, to nevaram atbalstīt. Šeit ir runa par uh, Uh, valsts atbalstu līdz pat 35%. Mūsu politiskā grupa tā tad ir ieņēmuši šādu nostāju par sešiem kompromisiem, kas tagad tiek apspriest. Paldies! Paldies, Bilbao kundze, Lungrīn kungs! Es atvainojos, uh, es nezināju, ka jūs esat uh, mainījis grupu, bet jums bija vārds pirms tam patiesībā. Jums vārds tagad, Lungrīn kungs. Lielas paldies! Jā, es piekrītu lielai daļai lietu, ko Ajuto kundze šeit teica un kur, kas ir ziņojumā. Tātad lielos vilcienos tas ir labs kompromiss, un es gribētu viņai pateikties par ļoti labi paveikto darbu. Un tas arī viss, neiedziļināšos detaļās, jo visā vismā tas ir labs kompromiss. Paldies! Merci beaucoup, monsieur. Lielas paldies, Longrien kungs. Dalondas kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Paldies arī referentei par uh, lielisko sadarbību. Mēs vēlētos, uh, lai komitejas pozīcijā uh, vairāk tiktu likts uzsvers uz ekoloģiju. Tātad mēs vēlamies uh, krāvis novirzīt no autoceļiem uz uh, dzelzceļu, uz jūras transportu un arī iekš, iekšzemes ūdens ceļu transportu. Runājot par kompromisiem, šeit ir jāliek akcents ne tikai uz termināļiem, bet arī uz multimodālajām platformām. Ir daudz skaidrāka valoda jārunā arī kabotāžas jautājumiem būtu jābūt atrunātākiem precīzāk. Paldies, Delīkungs, tagad vārds jums. Paldies, priekšsādātais kundze. Patiesībā es uh, gribēju tikai uzdot jautājumu referentē un juridiskajam dienestam, kas ir saistīts ar ceturto kompromisu, jo ceturtais kompromiss patiesībā uh, pieņem uh, leks speciāli saturu un kabatāžas dokumentus, kas, diemžēl, pagājuši nedēļ netika pieņemti plenāru sēdē. Runājot par saturu, ja raugāmies uz ceturto kompromisu, tas uh, ir saskaņā ar uh, mūsu komitejas pozīciju, bet, diemžēl, mēs zinām, ka tieši šī pozīcija netika apstiprināta pagājušajā nedēļas plenārsēdē. Tātad, patiesībā tas tagad uh, kļūst par tādu problēmu jautājumu. Un juridiski es nevaru pieņemt to, ka mums šajā dosjē ir kaut kas, uh, kas nosaka noteikumus, kuri būtu jānosaka citur. Tātad praktiski varētu izrādīties, ka uh, Tātad, ka referenta un ēna referenta kopā ar padomu komisiju, viņi pabeigs trialogus un panāks vienošanos par šo dokumentu, bet patiesībā mūsu rokas būs sasieta šajā īpašajā likumdošanas aktā par eh, kabotāžu, kas cietīs no kavēšanās. Un tāpēc es to eh, jautāju, jo rīt mums par to ir jābalso, bet man ir eh, tādi būtiski juridiski iebildumi, ja raugāmies uz to formāli. Paldies! Paldies, eh, Delī kungs, Rikē kungs. Tagad vārds jums lūdzu. Jā, es varbūt varu atļauties atbildēt. Eh, Delī kungam šeit nav uh, problēmas ar uh, atbilstību. Un uh, tas, ko parlaments pieņēms, būs juridiski un politiski uh, pieņemts. Un uh, šeit nekādas neskaidrības nav. Es nedomāju, ka tas rada uh, problēmas rīt balsot. Man uh, gribējās izteikt tādu politisku piezīmi, līdzīgi kā izteicās uh, referente. Tātad mans ēnu ref, mana ēva referente, uh, Mizes kundze kundze. Es tomēr esmu pārsteigts, ka FDD grupa, kas ir uh, referente, kas drīzāk ir noskaņot pret Eiropu, uh, pretstatā mūsu grupai, kas ir Eirofederālistu grupa, proti, ka šis uh, um, re, uh, uh, ziņojums tiek izmantots, lai uh, ietekmētu nacionālos noteikums. Tas man pārsteidz, jo patiesībā uh, tātad, uh, jā, mēs neesam subsidētas speciālisti. Uh, Tas ir tas, ko es gribēju teikt attiecībā uz Bilbao kundas pieminēto kompromisu. Tas ir diezgan um, tāds, um, kas iejaucas nacionālajā likumdošanā. Dekor. Labi. Eiropas komisija. Lūdzu, jums vārds. Košenskas kundze. Tagad es pareizi izrunāju jūsu vārdu. Paldies, priekšsēdātājs kundze. Uh, Labdien, dāmas un kungi! Liels paldies par to, ka devāt mums iespēju eh, vērsties pie jums, runājot par šo te ziņojumu un eh, kompromisu grozījumiem par eh, kombināto pārvadājumu priekšlikumu un vispirms gribētu pateikties referentē un ēru referentiem par ļoti pamatīgo darbu pie šī dokumenta. Un es dzirdu šeit telpā, ka jūs ļoti labi izprotat komisijas mērķi, proti panākt uh, um, to, lai uh, pēc iespējas vairāk krāvas tiktu pārvadātas pa citiem transporta ceļiem, nevis pa autoceļiem. Un tā, kas tika šodien teikts, un iepriekš arī tas tika teikts, uh, tas nav vienkārši panākams, jo, ja tas būtu vienkārši, mēs to būtu jau sen panākuši. Ļaujiet man izteikt dažus komentārus par dažiem no kompromisu grozījumiem, ko piedāvā referente, sadarbojoties ar citām politiskajām grupām. Runājot par eh, ceļa eh, posma ierobežojumu. Es atbalstu kompromisu, kas eh, atbalsta pieeju tuvākajam pieejamam terminālim, kas arī atspoguļo ļoti atšķirīgo situāciju attiecībā uz termināļiem Eiropas Savienībā. Jā, varbūt, ka sākumā šķiet, ka uh, tiek konkrēti noteikts uh, um, laika, tad, es atmanies, ceļa posms, uh, ja mēs šo posmu paredzam par īsu, tad, uh, tad uh, tas veicinās tikai uh, autotransportu, un tāpēc ir šis formulējums, ko šeit iekļāvām. Es dzirdēju skaidrojums un atbalstu tam, ka tika uh, dzēst šis te um, 20% ierobežojums. Daudz no jums to minēja, bet patiesība ir tā, ka uh, mums ir jābūt piesardzīgiem, lai galīgajā versijā būtu atsauc uz tuvāko pie, piemēroto termināli. Jo, ja mēs visu zaudēsim, tad iespējas saņemt atbalstu būs stipri mazinātas, un mēs riskēsim, ka viss atkal pāries uz autoceļiem. Ja jūs vēlties atbalstīt kombinētos pārādājumus, tad mums ir uh, jānodrošina skaidrība un dokumentu digitalizācija. Tas ir eh, jāpanāk visā Eiropas Savienībā. Un eh, tāpēc eh, ir jāveicina šie elementi, kas ir pausti kompromisa grozījumos. Mums vajadzētu nodrošināt to, ka kombinētie pārvadājumi netiek sarežģīti. Piemēram, tāpēc, ka ir dažādi nacionālie formāti, kas uh, apgrūtinātu informācijas uh, un atbilstības pārbaužu apmaiņu, uh, nekā tas ir šodien. Mēs redzam daudzus ieguvumus priekšlikumos attiecībā uz stingrāku pienākumu ziņot par nacionālajiem mērķiem, un tad, kad tas tiks ieviests, esmu pārliecināta, ka dalībvalstis valstis arī aktīvi iesaistīsies, un tas ļaus komisijai saņemt tādus uh, pamatīgus ziņojumus un ziņot arī šai komitejai parlamentam. Bet varbūt viens komentārs attiecībā uz uh, sesto kompromisu un uz citiem valsts atbalsta grozījumiem. Te uh, mums būtu jāiebilst pret priekšlikumiem, ko uh, piedāvā referente kompromisā, jo šeit ir juridiskā pamata jautājums. Komisija var nākt klajā uh, un piedāvāt uh, kopīgus izņēmumus, bet uh, ar grozījumiem to izdarīt šajā direktīvā nebūs iespējams, un uh, tāpēc šajā kompromisa grozījumā es gribētu aicināt komisiju to noraidīt. Un uh, tāds pēdējais komentārs, jo tas arī parādījās uh, nepārsteidzoši. Uh, Tātad saiknes starp šo dokumentu un ceļu satiksmes regulu mums ir ļoti svarīgi, lai būtu regulatorā ekvivalence starp uh, šo dokumentu un starptautiskajiem autopārvadājumiem, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt godīgu konkurenci starp šiem transporta veidiem. Tāpēc ceturtais kompromiss, kas uh, precizē šo atbilstību, šo staikni un vēlreiz uzsver to, ka autotransporta regula ir spēkā joprojām tā kā tā ir bijusi, mēs to jau vairāk kā esam uzsvēruši. Kombinēto pārvadājumu direktīvu nemaina autotransporta regulatoro ietvaru. Tātad kompromisā tas ir atkal apliecināts vēlreiz eh, ka autotransporta regula, regulējums ir eh, spēkā, uh, Mēs zinām, ka tas bieži tiek apspriests un dažkārt ir pārpratuma attiecībā uz šī priekšlikuma mērķi, bet šīs priekšlikums ir vērsts tikai, nu, kaut gan tā nav tāda mazā, maza lieta, tad proti um, uzlabot līdzsvaru um, kravu pārvadojumus starp dažādiem transporta veidiem. Lielas paldies! Merci beaucoup! Paldies! Paldies, ka izklāstījāt mums komisijas pozīciju. Tagad daži vārdi noslēgumā vēl Ajūto kundzei lūdzu. Paldies, ļoti lakoniski. Paldies kolēģiem par visām piezīmēm. Gribētu pateikties arī Jānu referentiem. Šis juridiskās dabas jautājums jau daļai tika noskaidrots. Mēs nevēlamies radīt tādu nepilnvērtīgu redakciju šim dokumentam. Un, ja attiecībā uz kabotāžu un nosūtītajiem darbiniekiem nav atkāpju, tad joprojām spēkā ir pašreizējā likumdošana. Ja kaut kas tiks grozīts, protams, šeit šis sagatavotais dokuments nekavēs grozījumu piemērošanu. Kolēģi pauda zināmu skepsi par subsidiaritātes ievērošanu, Rikē, kungs, kādēļ jūs esat tik pārsteigts? Domāju, ka dalību valstīm tiks piedāvātas ļoti bagātīgas manevrēšanas iespējas, un tās varēs izvēlēties vienu vai otru modeli. Bet, ja mums ir kaut kādas uh, vadlīnijas jāsagatavo, tad, protams, uh, ir jābūt arī konkrētiem priekšstatiem. Bet ja dalību, valstis, dalību valstīm netiks noteikti arī konkrēti pienākumi, tad varbūt eh, tās šo brīvību varbūt eh, zināmā mērā izmantos pārāk plaši un eh, nejutīsies motivētas ievies dažādas transporta veidus. Tāds, lūk, ir mūsu viedoklis par to, kā tas viss varētu izvērsties. Paldies! Rītdien mēs balsosim par Ajūto kundzes ziņojumu 9.00. Nākamais darba kārtības punkts. To ir sagatavojis Delīkungs. Pareizāk sakot, Delīkunga ziņojums. Tīri transporta veidi, uzreiz došu vārdu Delīkungam, būs arī iespējas līdzreferentiem, referentiem uzdot jautājumus un uzklausīsim arī Eiropas komisiju. Delīkungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tā ir, tas ir mūsu komitejas atzinums. Mēs pēdējā brīdī paspējām to sagatavot saulaicīgi. Patiesībā kolēģi izrādīja lielu interesi par šo uh, atzinumu. Tika sagatavot 252 grozījumi. Mēs vairākumu no tiem varējām apkopot 21 kompromisa grozījumā. Kopīgi ar ēnu referentiem, manuprāt, mēs varējām saglabāt galvenos mērķus acu priekšā. Pirmām kārtām ir jārunā arī par tehnisko neutralitāti. mēs ar kompromisu palīdzību gribam arī eh, garantēt zināmu juridisko noteiktību, kas šo direktīvu sasaista ar alternatīvas degvielas direktīvu. Protams, eh, mums ir jābūt realistiskiem, lai dalību valstis šos mērķus varētu sasniegt. reģioniem, pašvaldībām, citām iestādēm, struktūrām ir jāspēj īstenot eh, šie dalību valstīm nospraustie mērķi, lai varētu panākt eh, noteiktos rādītājus nacionālā līmenī. Ir arī zināma novitāte, šeit tiek runāts par ES institūciju, Eiropas komisijas priekšlikumā tas nav iekļauts. Mēs pieminam arī, piemēram, to, kāda ir situācija parlamentā. Jums ir savā, savs autoparks, šoferi, tādēļ uz to atsaukties direktīvā būtu tikai normāli. Mēs arī paplašinājām aptvērumu uz jaunām spēkratu kategorijām, uz L kategoriju, piemēram, motocikliem, kā arī runājam par. Mm pasta pakalpojumiem, ja tie, piemēram, tiek publiskā līmenī piedāvāti. Pieminējām arī nodokļu sistēmas. Domāju, ka panāktais rezultāts ir visai iepriecinošs, protams, ne bez ēnu referentu ieguldījuma. Viņi arī ieklausījās tajā, kas bija sakāms man, un es ceru, rītdienas balsojums vainagosies ar panākumiem. Paldies! Paldies, Delīkungs! Tagad būs debates. Pirmā uzstāsies Andersons kundze. Paldies, liels paldies uh, Delī kungam par visu ieguldīto darbu. Es jums pilnībā piekrītu. Uh, varam lepoties ar panākto. Un daudzas politiskās grupas um, uh, varēja atrast kopsaucēju. Ja runājām par ieguvumiem, jums ir pilnīga taisnība Mēs esam paplašinājuši aptvērumu šai direktīvai. Paldies, ka jūs iekļāvāt arī grozījumu par ES institūcijām un um, aģentūrām. Tas bija mūsu SD grupas grozījums. Varbūt, ka varējām būt vēl ambiciozāki e, zināmās plāksnēs mums ir jārunā arī par, e, piemēram, celtniecībā izmantojamiem e, transporta līdzekļiem, palīgi līdzekļiem. Varbūt, ka pie tā varētu vēl atgriezties vēlāk mēs um, varējām politisko grupu starpā vienoties par uh, kompromisiem. Mēs arī uh, iekļāvām pārskata klauzulu un atsauci uz deleģētajiem tiesību aktiem. Tas, uh, cerams, varētu ļaut atbilstošajā brīdī komisijai aktualizēt šo likumdošanu. Ja runājam par alternatīvajām degvielām, nevajag to uztvert dogmatiski, jo um, nevienmēr šāda alternatīvā degviela automātiski nozīmē zaļu degvielu un var garantēt tīrāku autotransportu. Protams, uh, es ceru, ka tas varēs arī inicijēt diskusijas ENVI. Es uh, esmu priecīga. Uh, ka transporta komiteja ir izvēlusies tik ļoti konstruktīvu pieeju strādājot pie šī dokumenta. Lielas paldies Delīkungam! Paldies! Lunkrēna kungs, vai arī jūs vēlaties runāt? Nē, Dalundes kungs. Paldies! Paldies visiem kolēģiem par lielisko sadarbību. Mēs vēlētos lai mūsu komiteja būtu ambiciozāka savā pieejā. Mēs vēlamies garantēt ilgtspējīgumu transporta sektorā. Ja ņemam vērā pašreizējo atzinuma redakciju, man šķiet, mēs īsti neņemam vērā to, kas notiek tirgū, jo tirgus patiesībā iet uz priekšu milzīgiem soļiem, un mēs pat nevaram visu to, kas notiks nākamajās desmitgadēs, prognozēt. Uh, Ja runājam par uzlabojumiem, par pārskata klauzulu, par retrofitting, pirmām kārtām ir jādomā par vecu tādu ļoti piesārņojošo automobīļu sagriešanu metālu uzņos, izņemšanu no apgrozījuma. Un nevajag noteikt kaut kādu. Uh, noteiktu datumu retrofitting, kad notiks šī pārskatīšana. Jādomā par tīro uh, transportu un uh, šīs atpakaļ ejošais spēks noteikti tam nebūtu pietiekami izdevīgi. Runājot par L kategorijas transporta līdzekļiem, te vajadzētu būt arī striktākiem noteikumiem. Mums ir daudz ātrāk eh, jāparūpēs par šīs likumdošanas stāšanos spēkā. Tātad uz, jāizdara zināms spiediens uz komisiju. Paldies! Paldies! Vai Kilinens kundze grib arī izteikties? Nē? Labi. Tad uzreiz dodu vārdu Eiropas komisijai. Izabelas Vandonkundzei lūdzu. Runāšu franču valodā, saka runātāji. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Redzam, ka mūsu priekšlikums bauda atbalstu. Izskatās, ka visi esam vienis prātis, šī direktīva ir eh, jātransponē un ir jābūt kopīgai eh, tīrā transporta definīcijai. Ir jābūt arī minimālajiem mērķiem. Ieklausoties pēdējo runātāju teiktajā, varam saprast, ka ambīcija latiņā jābūt pietiekam augstu uzstādītai. Ir bijušas jau vairākas diskusijas par šo jautājumu, tādēļ gribētu arī nedaudz precizēt. Mēs saprotam, ka ir jāprecizē noteiktie mērķi, ir um, jāprecizē definīcijas, Un jānosaka, kad tas viss stāsies spēkā, kad tas viss ir jāievieš. Ja runājam par tīrajiem transporta līdzekļiem, ir jābūt uh, tehnoloģiski neitrālai definīcijai, domājot par emisiju, par uh, emisiju robežām. Pour les, les véhicules, euh, euh, les heavy duty véhicules, on, euh, Ja runājam par lielas noslodzes transporta līdzekļiem, mums ir jābūt uh, tiesībām uh, izlemt, jo pagaidām nav tādi ilgtspējīgi um, standarti šajā jomā izstrādāt. Domāju, ka tas uh, būtu viss no manas puses pagaidām, jo Mums jau, es redzu, ir tāds uh, kopsaucējs atrasts par šo priekšlikumu. Paldies, un tagad atkal vārds Delīkungam noslēgumā. Paldies! Paldies uh, visiem kolēģiem par komentāriem. piekrītu, ka mums ir jābūt ambiciozākiem, uh, pēc iespējas ambiciozākiem. Bet pirmām kārtām jāparūpējas, lai valstis, reģionu, pašvaldības mūsu atbalstītu un lai šo atbalstu mēs varētu baudīt jau pēc iespējas ātrāk. Mēs te varam nospraust nes cik ambiciozus mērķus tos uzdrukāt uz papīra, bet ja tas uh, neatbilst dalību valstu redzējumam, tas uh, īsti neko nedos. Tieši tādēļ. Es, augs, es, es tiešām būtu priecīgs, ja kolēģi saprastu, uh, šādu pieeju mums ir jābūt realistiskiem, ir jābūt līdzsvarotam mehānismam. Un tagad eh, vēlreiz liels paldies, un rītdien tiekamies balsojumā. Paldies! Rītdien balsosim deviņos par šo ziņojumu. Tagad esam noslēguši šo darba cēlienu. tie kolēģi, kas nav koordinātori transporta komitejā, lūkšu viņus doties ārā no zāles 17.30. Tātad par stundas ceturksni ātrāk mēs sāksim koordinatoru sēdi. Ar pārējiem rīt tiekamies atkal deviņos. Paldies!